Noslēgumā vēlos informēt, ka ir seši rezolūcija priekšlikumi iesniegt, ar to arī beidzas mūsu debates un esam nonākuši pie balsošanas. Sākumā ar rezolūciju ir stāvokli Centrāla Afrikas Republikā. Mums ir no piecām politiskajām grupām rezolūcijas priekšlikuma. Pirmais grozījums, kurš par? Pret? Noraidīts. Otrais grozījums, kurš par? pret arī noraidīts. Par rezolūciju kopumā, kurš par, pret, atturas pieņemts. Tālāk uh, rezolūcija uh, par Ķīnu. Šeit arī no piecām politiskajām grupām vispirms oriģināla teksts, uh, pirm, trešais punkts, pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemts atturas pieņemts. Sastais punkts, otrais grozījums, kurš par pret. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērums F, pirmais grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Balsojam par rezolūciju kopumā, kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Pēdējā rezolūcija ir par situāciju Šrilankā. Arī šeit mums ir rezolūcijas priešlikums no piecām politiskajām grupām. Pirmais grozījums, kurš par? pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums, kurš par, pret, atturas, arī noraidīts. Devītais punkts, oriģināla teksts, divās daļās, abas personāla balsojumā. Pirmā daļa, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa - personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Kurš par? Pret? Grūti saprast. Pārbaudam elektroniski. Trešo grozījumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums. Kurš pār? Pret. Atturas. Noraidīts. Var rezolūcija kopumā, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Šīs sanāksmes protokols būs pieejams parlamentam nākamās uh, sanāksmes sākumā. Ja nebūs nekāda iebilduma, tad šie lēmumi uh, tiks uh, pie, akceptēti un nosūtīti attiecīgiem iestādēm. Kolēģi, mēs esam gara gada noslēgumā. Es vēlos pateikties visiem par uh, labo sadarbību.